Thank you, colleagues. We will now begin. Labi, tā sāksim. Un sāksim ar Malūkungu. Jūs vēlaties izteikties? Mr. Malū. Mm, tātad jūs vietas numurs ir 664, lūdzu, vecums. I give the floor to Mr. Gut. Labi, tālāk Gutieres Preto kungs, lūdzu. Paldies, priekšsarētāji. Eiropas parlaments ir pieprasījis tiešām spēcīgu likumdošanu šajā jomā, ir aicinājis Eiropas komisiju rīkoties. Uh, lai aizsargātu mūsu īpašos arī ražotājus, īpaši uh, mairažotājus un nodrošinātu šādu izcelsmes uh, norādes un aizsardzību. Tas ir ļoti svarīgi, lai tūkstošiem darbvietu nepazust. Tas ir ļoti svarīgi, lai mēs nodrošinātu arī, ka šie dzīvotāji paliek lauku, laukos un ka viņiem ir darba vietas. Mums ir līdz šim bijusi, protams, tāda geogrāfiskās um, izcelsmes aizsardzības zīme lauksaimniecības produktiem. Tagad ir pienācis laiks to piešķirt arī uh, cita veida produktiem. Un te ļoti svarīgi, lai padome arī rīkojas un pasaka, kādā veidā viņi gatavojas aizstāvēt savus uh, amatniekus. Jo, nu, globalizācija, protams, ļoti nopietni skar visu cilvēku dzīvi īpaši amatnieku darbus. Paldies! Tālāk Šodraus kundze. Mums viena minūte. Paldies, priekšsādātāji! Es vēlos paskaidrot savu balsojumu un kādēļ es to atbalstīju. Šo geogrāfiskās izcelsmes aizsardzības zīmes piešķiršana arī cita veida produktiem, kas nav lauksimniecības produkti, uh, ir ļoti nozīmīgs signāls. Mēs vēlamies signalizēt Eiropas komisijai, ka sagaidām no viņiem šādu likumdošanas institīvu, šādu priekšlikumu. Un tas ir ļoti svarīgi, lai aizsargātu tradicionālos amatniekus un viņu ražojumus. Te mēs runājam arī par prasmju nodošanu jaunajām paudzēm. Un par izglītību. Parlaments savā ziņojumā ir norādījis ļoti svarīgas arī nepieciešama investīcijas. Paldies! Tālāk Štīlērs kundze. Paldies! Es vēlos apsveikt uh, Rodžēras kundzi kas panāca tik milzīgu atbalstu šim, šai iniciatīvai. Es pārstāvu Skotiju Eiropas parlamentā un uzskatu, ka ļoti svarīgi, lai īpaši tajās attālējās lauku teritorijās, kur mums arī, piemēram, ir tradicionāli skotu audumi, ka tie tiktu saglabāti un ka arī globalizācijas laikmetā tas, tie nepazustu. Mēs, kā Eiropas parlaments, līdz ar to esam ļoti pateicīgi kopā visi Virģīnijai Rozēras kundzei. Un tiešām šodien bija prieks, ka šo geogrāfisko izcelsmes aizsardzību piemēros arī e, šādu veidu produktiem. To mēs pieprasām no komisijas un aicinām padomu arī rīkoties, lai ar viņi sakot mūsu piemēram un šo jautājumu tālāk virzītu. Paldies! Tālāk Gīles kundze. Jā, paldies! Ja mēs izveidot šādu Eiropas plāša mēroga geogrāfiskos aizcelsmes aizsardzību, nu, tas būtu milzīgs iegums. Šobrīd tas ir piemērams jau lauksaimniecības produktiem, tagad to jāpiemēro arī amatniekiem un to saražotāju produkcijai. Protams, ir dažādi izpratni, ko nozīmē šī geogrāfiskā aizsardzība, izcelsmes aizsardzība. Mēs vēlamies panākt skaidri, lai ir nodrošināta šāda aizsardzība arī tradicionālajiem amatniekiem un viņu ražojumiem. Arī rietumu Midlandu daļā mums arī ļoti skaidri zinām šādi produkti, un mēs arī aicinām komisiju rīkoties, lai arī šāda tradicionālā keramika eh, tiktu saglabāta un lai nebūtu tā, ka viņus pilnībā no tirgus izspiež lēti mm, darinājumi. Un tādēļ mums ir jānodrošina šo tradicionālo, arī tradicionālas keramikas aizsardzību. Paldies, tālāk Marvai kundze. Paldies arī. Es vēlējos paskaidrot savu balsojumu. Ungārijā mums īstenībā jau ir savi noteikumi Un mūsu piemērotie noteikumi skaidri nosaka, ja tradicionālie amatniecības izstrādājumi, tad tie ir jāaizsargā. Mums ir prieks, ka daudzi tiešām ir pievērsuši uz Ungārijas eh, tradicionālajiem ražojumiem ļoti lielu uzmanību kad tos novērtē. Nu, es tiešām vēlos arī norādīt uz tradicionālajiem, protams, arī mūsu amatniekiem, arī Ferencu Puškanu. Cik vēsturiski, protams, tas ir bijis svarīgi arī mūsu identitātei. Bet katrā ziņā vēlos atgādināt, ka jums tikai viena minūte. Lūdzu, ievērojiet. Tālāk Šoltas kungs. Eh, sam sem torej mnenja da so. paldies priekšsēdētāji. manuprāt ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu aizsardzība un to, tās attiecināšana uz nelauksaimniecības produktiem ir ļoti laba lieta un tā palīdzēs izdarīt labāku informētu izvēli. Es gribētu norādīt, ka geogrāfiskās izcelsmes norāde automātiski nenozīmē izsekojamību. Eh, mums ir jāveic papildus pasākumu, lai to varētu izdarīt. Jānodrošina lielāka tirgus kontrola un produktu drošība. Ir vēl kāda svarīga lieta no zaļo viedokļa. Nav pietiekoši daudz informācijas pār autortiesībām un šiem produktiem. Kā arī, ko tas nozīmēs, piemēram, sistēmas uzturēšanas izmaksu ziņā. Paldies. Paní předsedkyně, já jsem také podpořil tu. Paldies. Nākamais runātais eh, Pašpišilkungs. Jā, es arī balsoju par šo ziņojumu, kā vairums kolēģu. Esmu pārliecināta, ka jā, tiek veidota Eiropas līmeņa eh, aizsardzība ģeogrāfiskās izcelsmes norāža aizsardzībai. Um, Lauksaimniecības produktiem to ļoti labi varētu izmantot arī nelauksaimniecības produktiem. Un ir skaidrs, ka ir efektīvāk veikt šādu aizsardzību ES līmenī, nevis veidot 28 sadrumstalotas aizsardzības sistēmas, kas katra atšķirsies no uh, viena no otras. Eh, sistēma ir brīvprātīga, tā neradīs eh, papildus slodzi. Katrs ražotājs var izlemt, vai vēlas vai nevēlas to piemērot, eh, tā tad nekas netiek uzspiests. Paldies, nākamā Maletičs kundze. Paldies, es atbalstīju šo iniciatīvu par geogrāfiskās izcelsmes norāžu aizsardzības attiecināšanu uz nelauksaimnieciskiem produktiem jo gal galā eh, šie produkti, kā lauksaimnieciskie, tā nelauksaimnieciskie, ir mūsu kultūras un tradīcija nesēji, kas raksturo katru reģionu, un tas ir veids, kā popularizēt Eiropas vērtības, par kurām mums ir jācīnās. Un eh, tas nodrošina arī jaunas darba vietas, atbalsta MVU Eh, un tas ir vajadzīgs gan lauka attīstībā, gan arī citviet Horvātijā. Mums ir daudz ko piedāvāt un daudz ko parādīt Eiropai un pārējai pasaulē. Mm, eh, dažādi lauksaimniecības produkti, eh, kas ir atzīti par augstas kvalitātes, piemēram, īpaši mandarīni no uh, olīveļa, desu izstrādājumu un tā tālāk. Bet, protams, ir arī nelauksaimnieciskie produkti. Uh, mežģīnas, koka rotaļlietas un tā tālāk. Paldies, nākamais runātājs Kēlī kungs. Paldies, priekšstādētāji balsoja par šo ziņojumu. Un biju klāt arī vakar, vakarā debatēs klāt un vairums deputātu atbalstīja šo ziņojumu, un to varēja redzēt arī balsojumā. 684 balsotāji par. Nav nekādu šaubu, ka šī aizsardzība ir nepieciešama un ka tā ir palīdzējusi lauksaimniecības produktiem un kāpēc lai tā nepalīdzētu citiem produktiem. Tas varētu palīdzēt arī veicināt šo produktu tirzniecību un tās uh, varētu aizsargāt uh, darbvietas un celt labklājību. Uh, un es ceru, ka komisija darīs visu, kas tās spēkos, lai nāktu klajā ar priekšlikumiem šajā jomā. Nākošā Behinas kundze. Paldies, priekšsādātāji! Cienījamie kolēģi, mēs tikko pieņēmām pašinicitīvas ziņojumu, kas nozīmē, ka uh, Dalībvalstīm būs jāievieš eh, geogrāfiskās izcelsmes norādes eh, nelauksaimniecības produktiem. Mēs vēlētos, eh, mēs vēlamies, lai tas notiktu ne tikai Itālijā, bet arī citviet. Tur varētu, tas var, varētu būt runa par ķermēks izstrādājumiem daudziem citiem. Ja šāda sistēma būs, tas palīdzēs cīnīties pret viltojumiem un palīdzēs mūsu pro, produkts popularizēt pasaulē. un eh, jāizstrādā priekšlikumi, eh, kas palīdzētu izvairīties no liekiem izdevumiem. Mamīkin kungs, vienu minūtu. Geogrāfiskas izcelsmes norāžu aizsardzības iespējama attiecināšana uz nelauksaimniecības produktiem ir ļoti svarīga un nepieciešama. Es atbalstu to. Tā palīdz patērētāju informēšanas līmeņa uzlabošanā un tādējādi sniedzot viņiem iespēju efektīvāk orientēties tirgu pārdotajās precēs šāda sistēmas paplašināšana un efektīva realizēšana dotu cilvēkiem augstāku pārliecību par produkta kvalitāti kā arī ražotājiem darbotos kā apliecinājums un aizsardzības līdzeklis jo arī ražotāji faktiski ir patērētāji. faktiski tradicionālo kultūru ražošanas saglabāšanā var palīdzēt apturēt iedzīvotāju skaita samazināšanos lauku apvidos un šo apvidu degradāciju un jauniešu aizplūšanu no laukiem piemēram manas valsts gadījumā latvijas gadījumā šādas tendences ir īpaši e, ļoti spēcīgas gan valstu reģionu starpā nabadzīgākajā latgales novadā gan arī pārējos reģionos. Děkuji, paní předsedkyně, za udělení slova. Polčak kungs nākamais. Paldies, priekšsēdētāji. Balsoju pār šo ziņojumu, kuru iesniedza mans kolēģis. Es, mana kolēģe, es nedomāju, ka būtu nepieciešamība īpaši te argumentēt par eh, šādu soļu nepieciešamību Eiropas līmenī. Tur viss ir skaidrs, protams, ka tas ir svarīgi. Eh, galvenokārt mēs te runājam par nepieciešami, nepieciešamība informēt patērētājs. Bet ir kāda lieta, kas šeit netika minēta, un proti šī te aizsardzība starptautiskā līmenī. Ja Eiropas Savienība būs vienīgā, kas šos produktus aizsargās, ar to vien nepietiks. Mums ir jānodrošina starptautiska līmeņa aizsardzība. Un tādēļ es aicinu uh, vēlreiz runāt par trips vienošanos, kas attiecas uz intelektuālā īpašuma tiesībām. Uh, Mālokungs, paldies. Es domāju, ka ir ļoti svarīgi, ka mēs esam nobalsojuši par šo normu šodien, par šo ziņojumu. Es domāju, ka eh, komisija nekavējoties rīkoties, rīkosies un nāks eh, klajā ar. Uh, tālākajošiem soļiem. Itālijai tas ir ļoti svarīgi, geogrāfiskās izcelsmes norādes un to aizsardzība palīdzēs MVU padarīs tos eh, konkurētspējīgākus globālajā vidē. Eh, ir nepieciešama kvalitātes garantija un Eiro, eh, Itālijas produktiem tas vienmēr ir piemitis. Mēs esam beiguši debates par uh, Rozie kundzes eh, ziņojumu, tālāk pārējām pie Mahalovas kundzes ziņojumu dod vārdu Morvais kundzei. Paldies, priekšsēdētāji. Es esmu balsojis par šo ziņojumu, jo es atbalstu mm, to, ka Grieķijai, protams, ir jāpieš piešķir šie te līdzekļi, bet svarīgi ir, lai Grieķijas pilsoņiem būtu iespēja eh, kontrolēt, kādā veidā šie līdzekļi tiek izlietoti. Eh, ļoti bieži eh, mēs vērojam, ka korumpēti projekti tiek finansēti ar Eiropas Savienības līdzekļiem, un ja tas tiek pamanīts, par to ir jāziņo nekavējoties jo esmu novērojusi, ka arī Ungārijā notiek manipulācijas uh, ar līdzīgiem projektiem aktiem. Es esmu tādēļ eh, pret to, ka ir iespējas manipulēt ar eh, Eiropas līdzekļiem, eh, kas tiek piešķirt dažādiem projektiem, un šī problēma pastāv pastāv, un esam ziņojusi par šo te problēmu komisiju un arī Olopu. Es aicinu jūs ievērot uzstāšanās laiku. Maletiņš kundze tālāk. Jā, paldies. Ir nepieciešams mainīt eh, eh, ietvaru, lai eh, Grieķija varētu apgūt arī šos fondu līdzekļus. Mēs zinām, ka arī citām dalību valstīm ir problēmas ar investīciju finansēšanu un priekšfinansēšanas līdzekļu atrašanu, līdzfinansēšanai līdzekļu atrašanu. Līdz ar to ir nepieciešams domāt arī par to, kā palīdzēt īstenot Eiropas Savienības fonda līdzekļus mm, citās dalību valstīs. Arī attiecībā uz tām astoņām dalību valstīm, eh, kuras atpaliek eh, līdzekļu apgūšanā un kur komisija ir izveidojusi īpašu darba grupu. Es uzskatu, ka ir jāvienkāršo noteikumi, lai Eiropas eh, fondus varētu pēc iespējas ātrāk, konkrētāk īstenot. Mēs aicinām valdības eh, vienkāršot īstenošanas noteikums, jo atbalsts saņēmēji eh, ar grūtībām tiek galā. Kelīkungs, vien minūte. Paldies! Es izsakos, izteicos EPP vārdā, kad Grieķijas premjers eh, Cipras bija šeit. Es izteicos kritiski. Uh, Bet mēs tagad esam eh, salikuši kopā nopietnu paketi un esam spēruši soli uz priekšu. Viņš arī ir spēles solis priekšu un ir pārvēlēts. Grieķijai būs grūti. Kā jūs zināt, esmu no īrijas, mēs zinām, cik smaga bija glābšanas programma, bet īstenojot to, mēs esam uzsākuši uzlabojumus. Un to es gribu, lai Grieķija arī notiek šie uzlabojumi. Mums jādara viss, lai viņiem palīdzētu. Ja mēs eh, varam, tad Eh, atvieglojam struktūra fonda apgūšanu Grieķijai. Mēs arī apzināmies, ka Grieķija saskaras ar eh, smagu situāciju migrācijas krīzes dēļ. Tas ir jāņem vērā, mums jāpalīdz viņiem kā vien varam, un šis ir solis pareizajā virzienā. Paldies! Pospešilkums tālāk. Paldies, priekšsēdētāji! Es atturēju šajā balsojumā. Ne jau tāpēc, ka es nevēlētos atbalstīt Grieķiju, es zinu, cik smaga ir situācija šajā valstī. Biju gatavs atbalstīt šo ziņojumu, ja tur būtu eh, kāds izņēmums, kā to ierosināja padoma attiecībā uz 2014 līdz 2020 gadam. Iemesls tam, kāpēc es neatbalstīju šo ziņojumu, ir tas, ka Eiropas komisija ir nākus klajā ar noteikumiem 2007.13. gada periodam. Šis ir retroaktīvs priekšlikums, un tas man rada problēmas. Mums ir jāskatās uz nākotni, nevis jāskatās atpakaļ. Mamīkinkungs paldies priekšsēdētājas kundze uh, šis priekšlikums attiecas uz uh, finansiālo palīdzību grieķijai un ideja ir laba paaugstināt maksimālo eiropas savienības budžeta daļu pirms finansēšanas un pagaidu maksājumus līdz simt tas pats ar konverģences un reģionālās konkurētspējas un nodarbinātības mērķu programmu fondiem gan septītajā trīspadsmitajā gados un tas pats ar papildus palīdzību četrpadsmitajā divdesmitajā gados it īpaši es atzīmēšu gadījumā ar zvejniecību un investīcijām. protams šīs palīdzības sniegšana tiek domāta nevis vienkāršai izdevumu sekšanai konkrētās jomās bet kopējas konkurētspējas pasliktināšanai grieķu ekonomikā un to strādnieku vidū. neskaitot to galvenais mērķis ir tomēr stimulēt grieķu valdības centienus reformu iniciēšanā un pakāpeniskā realizēšanā kas arī ļautu grieķijai atgriezties attīstītāko konkurētspējīgāko un progresīvāko eiropas un pasaules valstu starpā. man jāsaka ka grieķijas veselība ir eiropas veselība. es nobalsoju par. paní předsedající Jā, paldies priekšsarētāji. Es balsoju par šo priekšlikumu, kura mērķis bija sniegt palīdzību Grieķijai. Es nebalsotu par Cipras kungu vēlēšanās, bet e, tomēr e, valsts šādos smagos apstākļos ir jāatbalsta. Tā ir Eiropas solidaritāte. 500 miljoni eiro kas ir e, papildināmi jau pieejamajiem līdzekļiem šogad un līdz nākamā gada jūnijam, nav tik liels skaitlis, ja mēs atceramies, ka šī nauda var palīdzēt izkustēties no vietas e, iestigušai Grieķijas ekonomikai, Un varbūt mums būtu jānosaka stingrāki nosacījumi Eh, sasaistot to ar konkrētu mērķu izpildu. Marijas kungs. Jā, paldies par šo ziņojumu, jo eh, pasākumi, kas tiek īstenoti Grieķijas atbalstam, ir ļoti nepieciešami. Tā ir valsts, kas ir cietusi taupības pasākumu rezultātā, un tas padarīs valsti nabadzīgāku. Uh, Un eh, tas ir arī eh, licis samazināt publiskās investīcijas, un bez publiskām investīcijām nav iespējams saņemt līdzfinansējumu, nav iespējams apgūt efektīvu Eiropas Savienības līdzekļus. Līdz ar to visi šie pasākumi ir ļoti svarīgi, lai eh, mēs varētu virzīties uz priekšu. Uh, laikā, kad Eiropas Savienība caur trojku ir padarījusi valsti nabadzīgāku. Vispirms jūs mums sitat ar koku, un pēc tam jūs mums piedāvājat saldumiņu, lai mēs justos labāk. Nu, paldies par to, mēs pieņemsim, protams, jo tas palīdzēs mums mazināt sāpes, eh, kas eh, nāk no taupības pasākumiem. Paldies! Nākamais ir balsojums skaidrums tie karas eh, ziņojumā un dod vārdu pospešilkungam. Thank you. Eh, Paņem předsedkyně, já jsem podpořil tuto zprávu. Paldies. Es balsoju par šo ziņojumu. Es esmu no Čehijas Um, Čehija pati arī sniedz atbalstu jaunatīstības valstīm. 2014. līdz 2020. gadam uh, Čehijas iemaksas Eiropas attīstības fondā ir dubultojušās. Mēs esam nobažījušies par to, cik šie līdzekļi tiek efektīvi izmantot. Un cerams, ka šis ziņojums palīdzēs uzlabot situāciju, jo šeit skaidri noteikts, ka šo uh, Eh, līdzekļu finansēšanā ir jāveido, eh, šo līdzekļu īstenošanā ir jāveido lielāka sadarbība ar vietējām pašvaldībām, lai tas nav tikai centralizēti, kur bieži vien naudas izmantojums ir apšaubāms, un eh, tad valda arī šaubas, cik lielā mērā šie līdzekļi sasniedz tos, kuriem tā visvairāk nepieciešama. Es atzinīgi vērtēju šo ziņojumu un balsoju par Kelī kungs. Paldies. Priekšsarētājs balsoja pār šo ziņojumu. Un man nebija grūti izšķirties to darīt. Jo arī lielākā daļa man kolēģi balsoja par. 506 deputāti nobalsoja par šo ziņojumu. Jo tieši vietējā līmenī, vietējās pašvaldībās tiek izdarīts lielākais darba apjoms. Ja viņi strādā efektīvi, cilvēki ir apmierināti ar darbu, un tas mums ļauj uzlabot cilvēku dzīvi. Cilvēki atzīst šo pārvaldes formu, vietējās pašvaldības, tālāk jau runājot par augstāku līmeni. Bieži vien daudz līdzekļu tiek eh, slikti iztērēti Šis ziņojums ir labs, un tas palīdzēs jaunatīstības valstīm izmantot šos līdzekļus tā, kā tas ir nepieciešams. Paldies, Mamīkin kungs! Paldies, priekšsēdētājs kundze! Kā mēs zinām, Eiropas Savienībā ir pasaules lielākais finanšu un cits palīdzības formu donors. Eh, mums, kā vienam no attīstītākajiem un bagātākajiem reģioniem, ir pienākums palīdzēt pārējiem, un viens no efektīvākajiem šādas rīcības realizēšanas veidiem, manā skatījumā, ir sadarbība ar municipalitātēm lielā mērā nereti mm, tieši valstu reģioni ārpus galvaspilsētas sekmē nacionālajai attīstībai gan ekonomiskā gan kultūrālā gan arī politiskā ziņā līdz ar to ir noteikti nepieciešams dalīties ar nacionālām bagātībām ar šādiem reģioniem un nekad nekad neaizmirst par perifēriju. šis princips var tikt attiecināts uz jebkuru valsti ne tikai attīstības eh, eh, gadījumā piemēram ar manu valsti latviju pastāv Eh, spēcīga starpība ekonomiskas attīstības un vispārējas bagātības ziņā starp galvaspilsētu rīgu un latgales reģionu un es uzskatu ka ņemot vērā tāda veida atbalstu mēs varam eh, panākt ļoti labus rezultātus. paldies! polk kungs paldies tad es atbalstīju šo kolēģis ziņojumu. Ne tikai tāpēc, e, ka uzskatu, ka vietējās pašvaldības ir svarīgas, bet arī tādēļ, ka domāju, ka viņas daudz labāk spēj īstenot Eiropas politikas mērķus un aizsargāt Eiropas politikas e, principus. E, tas ir subsiditāts pamatā un samērīguma principu pamatā. Tam ir nepieciešams atbalsts, kā jau minēju. Manuprāt, eh, svarīgākais ir tas, ka vietējo pašvaldību loma ir jāatspoguļojas budžetos. Mēs bieži vien par to nerunājam, bet kamēr centrālās valdības pārtērē līdzekļus, uzkrāja parādus, vietējām pašvaldībām ļoti maz daļa Čehijā tā ir mazākā 10%. Centrālās valdības, acīm redzot, netiek tik labi galā ar ekonomiskiem rādītājiem kā eh, vietējās pašvaldības. Morvai kundze. Jā, es atbalstīju šo ziņojumu tā paša iemesla dēļ, kā pagājušreiz. Šeit ir runa par Eiropas līdzekļiem. Uh, Un šie e, Eiropas līdzekļiem ir jātiek pareizi iztērētiem, nevis sadalītiem aizkulisēs draugu starpā. Es vēlos atgriezties e, pie tā, e, par ko runāju pagājušā reize, kad skaidroju balsojumu. Tieši tas mums notiek Ungārijā ar šo atbalstu lauksaimniekiem. Es vēlētos visus aicināt eh, gan Eiropā, gan eh, Āfrikā, sekot līdzi tam, eh, kā nauda tiek tērēta, un ja ir pierādījumi tam, kā šīs līdzekļi tiek iztērēti nepareizi, tad ir jāvēršas attiecīgais iestādēs. Mēs esam griezušies Eiropas komisijā, komisija vērsās pie Olafa Un uh, Olaf ir piešķīris jau atsevišķu lietas numuru, tā ka šāds ir uh, princips. Uh, tie bija balsojuma skaidrojumi, un šobrīd tiek uzrunāts pārtraukums uz pulkstens trījiem pēcpusdienām. Paldies!